Uh, apologies for the late start, colleagues. We can begin. Kolēģis atvainojos, ka mēs sākam ar nelielu kavēšanos. Pēcpusdienās paredzēts viens dienas kārtības jautājums, svarīgs jautājums par vienošanās starp Kanādu un Eiropas Savienību par pasažieru datu reģistru nodošanu. Uzklausīsim šo pēcpusdienu juridiskā dienesta viedokli Atcerēsimies par 2028. jūlija Eiropas kopienu tiesas lēmumu attiecībā uz PDR datu nodošanu. Tas eh, tika pieņems pēc parlamenta lūgumu. Parlaments tātad sniedz viedoklis, palīdz, pamatojoties uz 218. Eh, pantu. Un tātad vispirms dosim vārdu juridiskā dienesta vadītājiem Mūrkungam un pēc tam deputāti varēs uzdot jautājumu vai nākt klajā ar savu viedokli. Lūdzu, vispirms vārds jums, Morkungs. Thank you very much, Chair. Lielas paldies priekšādātāji. Kā jūs zināt, Eiropas parlaments pieņēma lēmumu 24. novembrī pirms trim gadiem, 14. gadā, pieprasīt uh, Eh, atzinumu no Eiropas kopienu tiesnes par diviem jautājumiem. Pirmais jautājums attiecās uz neatbilstību starptautiskajā līgumā ar Kanādu par PDR nodošanu. Tātad šīs vienošanās neatbalstību, iespējamo neatbalstību pamattiesību hartai, tīpaši tiesībām uz privātavu un personu datu aiz, aizsardzību, kas ir minēta 7. un 8. šīs hartas pantā. Un otrs bija jautājums par juridisko pamatu. Padomu ierosināja noslēgt vienošanos, pamatoties uz 82. un 87. pāntu eh, līguma par Eiropas Savienības darbību, kur tiek runāts par juridisko sadarbību krimināla lietās un policijas sadarbību. Jautājums, ko uzdeva parlaments, bija par to, ka varbūt 16. šī līguma pants būtu bijis atbilstīgā juridiskā bāze, tiesiskais pamats, jo tur tiek runāts par personas datu aizsardzību. Nu, tas bija 2014. Gada, 14. gada novembrī. Un tagad, 17. gada 28. jūlijā, nāc, tiesa nāca klajā ar savu gala atzinumu, nevis nolēmu, bet atzinumu par šiem abiem jautājumiem esam šo atbildi saņēmuši. Nu, pašā sākumā ja gribu teikt, ka tā ir pirmā reize, kad Eiropas kopiena tiesa ir pieņēmums lēmumu par starptautiskas vienošanās atbilstību hārtai. Tātad tas ir kas jauns. Un faktiski tiesas atbildes pašas par sevi ir ļoti detalizētas, un tāpēc ļaujiet man tās jums kopsavilkumā arī piedāvāt. Tās ir šādas. Par pirmo jautājumu juridisko pamatu. Eh, tiesa saka, ka sākotnēji padoms ierosinātā tiesi, tiesiskā bāze nav pareiza un drīzāk 8.87. Mm, panta vietā tiesiskajai bāzē būtu jābūt 16. pantam un 87. Tā tas ir pirmais punkts. Otrais punkts tiesa paziņoja, ka starptautiskais nolīgums, ja vienošanās, pilnībā tomēr neatbilst pamattiesību hartai. Vismaz tās pasveļējā formā ne. Tā viņš šķiet, ka šīs vienošanās nolīguma daļas e, atbilst pamatiesību hartai, nav tātad pilna neatbilstība, bet lai arī daži šīs nolīguma daļas atbilst, ir tādas daļas, kas nenodrošina atbilstību pamatiesību hartai. Un ļaujiet man tagad šos abus punktus paskaidrot sīkāk. Pirmām kārtām par e, tiesisko bāzi runājot. Kā jau minēju, ierosinātais juridiskais pamats bija mm, tiesiska sadarbība krimināla lietās mm, un policijas sadarbība 8.2.7. pants tiesa paziņoja, ka 82. pants par tiesisko sadarbību ne, nevar tikt piemērot šeit, jo starptautiskais nolīgums kā tāds pats nenodarbojas ar uh, tiesisko sadarbību. Tāpēc šis pants būtu jāsvītro no juridiskās bāzes. Tāpat laikā tiesa piekrita, ka otrs padomus ierosinātais pants, jeb 87. Eh, pants, tātad ir šajā gadījumā būtisks un var tikt izmantots, jo šeit tiešām tiek nolīgumā runāts par policijas sadarbību. Bet tiesa turpina savu atzinumu un saka, ka 16. pants, kur tiek runās par datu aizsardzību, arī ir tikpat būtisks šī nolīguma kontekstā, jo viens no šī nolīguma mērķiem ir pārliecināties, ka dati tiek atbilstīgi aizsargāti un arī nolīguma saturs lielā mērā attiecas uz datu aizsardzību. Un tad radās jautājums, ņemot vērā, ka pastāv divas iespējas attiecībā uz tiesisko bāzi, no vienas puses policijas sadarbība, no otras puses datu aizsardzību, tad kurš no šīm bāzēm, kur no šīm bāzēm, no šiem pantiem būtu tas noteicošais šajā gadījumā? Un šeit tiesa sīkāk skatīja nolīgumu saturu, tā mērķi un konstatēja, ka faktiski abi šie aspekti ir savā starpā ne, nesaraujami saistīti un tiesa tos nevar nodalīt. Līdz ar to abi panti, 87. un 16. pants, kopā veido tiesisko bāzi. Šeit tā tad ir duāla tiesiskā bāze, 87. 16. pants, tā tiešām ir tāda ārkārtas situācija, jo parasti uh, Saskaņā ar precedentu tiesībām parasti tiek noteikts viens pants kā juridiskā bāze, bet tomēr ir pastāv arī iespēja, ka mm, par bāzi var kalpot divi panti, un tiesa arī skaidro, ka procedūra šāda veida aktu pieņemšanas kontekstā ir atbilstīga. Šeit radās zinām problēma, tāpēc, ka, kā jūs labi atzināt, zināt, tad 87. pants ir iekļauts piektajā e, sadaļā, kur ir runa par tiesisko telpu, un savukārt tā tiek piemērota um, Lielbritānijai, Dānijai um, un citiem. Savukārt tiesa tālāk atzinumā skaidro, ka šajā konkrētajā gadījumā par šiem konkrētajiem uh, jautājumiem runājot, tā tomēr problēmu nerada, jo nolīgums Dāni, uz Dāniju neatiecas vispār ņemot vērā, kāda ir Dānijas situācija un kas attiecas uz Lielbritāniju un Īriju, abas šīs ir izvēlējušās opt-in sistēmu, un tāpēc tās uh, līdzdarbosies jau kuros pasākumos, kas par, paredzami šīs nolīguma kontekstā, jo tiesa paziņoja, ka var piemērot gan 16. gan 80. pantu vienlaicīgi, un tāpēc tā rezultātā ir duāls tiesiskais pamats, kas ietver arī 16. pantu. Tālāk otrs jautājums par pamatiesību hartu un vai nolīgums te atbilst. Kā jau teicu, tā ir pirmā reize, kad tiesa skata šādu jautājumu gala atzinumā. Sākotnēji tiesa apgalvo, ka jāpamatiesību harta tiek attiecināta arī uz gadījumiem, kad eh, es pieņemu starptautiskas nolīgumus, tātad pamatiesība neatiec tikai uz iekšējiem ēst eh, tiesību aktiem. Un um, Līdz ar to šī, tā, tā attiec uz visiem tiesību aktiem, to starp starptautiskiem nolīgiem, un tāpēc ir atbilstīgi uzdot jautājumu, eh, jeb uzstādīt prasību, lai starptautiski nolīgumi atbilstu pamatiesību hartai. Kas vēl interesanti šai kontekstā, ir veids, kādā tiesa analizēja nolīguma atbilstību. Tiesa pieņēma tādu pašu metodi hartas izpētēji, kā uh, Tajā gadījumā, kad tā izvērtē es tiesību aktus, tad tā nav kaut kāda īpaša metode attiecībā starptautiskiem nolūgumiem, bet tā pati metode. Visi es tiesību akti tiek pakļauti šai hartai un tiek piemēroti vienādi principi, un tad tiek analizēts tālāk, vai šie konkrētie aspekti ir piemēroti. Tas, manuprāt, ir visai palīdzīgi, tātad tāds principu izskaidrojums. Bet šajā gadījumā šī metode netika apstrā, apstrīdēta. Faktiski tas būtiskākais šeit ir detaļās par metodi runājot, Te vēl var teikt, ka šī komiteja jau detalizēti ir skatījusi iepriekšējos tiesu nolēmumus attiecībā uz digitālo tiesību sālu jautājumu. Tas bija pirms trim gadiem, 14. gadā. Un toreiz Nolēmums attiecās, kā jūs zināt, uz direktīvu par datu saglabāšanu, un tiesa toreiz lēma, ka šī direktīva par datu saglabāšanu nav spēkā, jo tā neatbilst pamatiesību hartai. Šeit tad sekoja diskusijas par to, kā šis nolēmums varētu tikt piemērots arī citām jomām, citiem jautājumiem, un arī toreiz juridisko dienestu to aicināja nākt klajā ar prezentāciju. Mēs toreiz ierosinājām, ka tiesas. Uh, pamatojums šai konkrētajā lietā varētu tikt piemērots arī citām jomām. Protams, varbūt nevienmēr ar to pašu rezultātu, bet šis pamatojums, šis, šī argumentācija varētu tikt piemērota. Šobrīd šķiet interesanti tas, ka tiesa mums ļoti labi parāda šo atzinumu, kā šāda veida argumentācija var tikt piemanto, piemērota citos jautājumos, un tiesa, kā jau mēs arī teicām, šeit piemēro līdzīgu argumentāciju lai arī joma ir cita un tiesa nereti šo iepriekšējās digitālo tiesību salas eh, nolēmumu un detaļas citē. Uh, un eh, atsaucas uz tiem. Un tagad šie abi divi nolēmumi, nolēmums un atzinums kopā parāda, ka tas ir, mm, tā ir vienota argumentācija, ko var piemērot arī vispārīgākā veidā. Tas ir ļoti liederīgi. Un tas, protams, nenozīmē, ka, tie, kā jau teicu, ka tiek panākt tie paši rezultāti, bet zināmas vadlīnijas mums tagad ir par šo vispārīgo pieeju un kā izvērtēt hartas atbilstības nodrošināšanu dažādās jomās. Tātad tiesas, paman, tiesas pieeja ir trijos posmos. Pirmām kārtām tā uzdod jautājumu, vai atsevišķi hartas panti tiek šeit piemēroti un ir derīgi. Tālāk, vai šie panti un konkrētas tiesības ir piemērojams. Tā nākamais jautājums, vai šādu, nu, ir notikuši šādi tiesību pārkāpumi, un gadījumā, ja jā, tad cik nopietnas ir šāds pārkāpums, ja tas ir nopietnas pārkāpums un ierobežojums, tad tādā gadījumā tiesa uzmanīgi analizē šo konkrēto pārkāpumu un spriež par to, vai tas ir pamatots. Tātad kāds ir pamatojums šādam pamatiesību pārkāpumam nolīgumā, uzmanīgs raugoties uz tādiem jautājumiem kā nepieciešamība un proporcionalitāte. Un šajā atzinumā tiesa izmēro tieši tādu pieeju, izējot cauri visiem šiem konkrētajiem posmiem, un galvenais, galvenā atzinuma daļa, iespējams, ir trešā daļa, kur tiek runāts par proporcionalitāti un samērību. Šeit tiesa tiešām ļoti detalizēti izvērš savā analīzē attiecībā uz šī starptautiskā nolīguma saturu, ļoti uzmanīgi cenšoties atbildēt uz jautājumu par to, vai katra šī nolīguma nolīguma daļa patiešām ir pilnībā respektējusi šo proporcionalitātes un nepieciešamības principu. Kā rezultātā tiesa ir nonākusi pie detalizēta lēmuma par konkrētām šī nolīguma daļām, konstatējot, ka virkne aspektu šajā nolīgumā neatbilst pamatiesību hartai e, centīšos ātri iziet cauri tādām sīkākām detaļām, lai saprastu, kā tiesa to visu darīja, tā sadalīja. Uh, šo procesu trijos posmos, trijās daļās, un liederīgi uz to visu paskatīties secīgi. Šie trīs posmi, trīs daļas, ko tiesa apskatīja, Tātad pirmām kārtām ceļojums, ko pasažieris veids, lai dotos uz Kanādu un pēc tam atgrieztos, tad tas ir tātad šis pirmais posms, pasažieris iekāp lidmašīnā, aizvedo uz Kanādu, tur nolaižas, iziet cauri robežu kontrolē, tur tas ir pirmais posms. Otrais posms ir tas, kas sekot, kas notiek brīdī, kamēr pasažieris ir Kanādā. Nu, tās var būt dienas, nedēļas, pāris mēneši. Tātad salīdzinoši īsts laika periods. Un trešais posms nāk pēc tam, kad pasažieris ir atstājis Kanādu. Un katrs no šie, katru no šiem posmiem, eh, šīm daļām, tiesa skata atsevišķi, kāda šajā gadījumā ir eh, attaisnojums eh, attiecīgiem pamatiesību hartas elementu pārkāpumiem PDR datu kontekstā. Pirmajā posmā, tātad pirms pasažieris faktiski vēl tiek ielaists Kanādā, šajā gadījumā tiesa konstatē, un piekrīt tam, ka pasažiera datu uh, reģistra datu nodošana var tikt attaisnot, un līdz ar to visu pasažieru datu nodošana trešai valstī šai gadījumā var tikt pieņemta, uh, eh, akceptēta. Mm, ar noteikumu, ka tālāk šie dati tiek sistemātiski apstrādāti. Bet, kā jau teicu, tas attiec tikai uz šo pirmo posmu, respektīvi tās stundas, kamēr cilvēks lidos Kanādu un iziet cauri robežu kontroli, tā lai Kanādas varas iestādes var pārbaudīt pirms persona ierodas, vai šeit pastāv kaut kāds potenciāls drošības risks. Un iemesls, kāpēc tiesa piekrīt, šāda veida ierobežumam, tāpēc, ka starptautiskajās tiesībās eh, visas valstis ir tiesīgas uz pārbaudēm attiecībā uz pasažieriem, kas ierodas viņa teritorijā. Un tas attiec uz visiem pasažieriem. Tātad ir iespējams šos datus nodot, visu pasažieru datus nodot trešai valstī, tā lai šī trešā valsts varētu pārliecināties, pārbaudīt visus pasažierus eh, tajā brīdī, kad šie pasažieri ierodas valstī. Tātad PDR automātiski apstrādā šos datus, un šādā gadījumā tas ir pieņemami šai pirmajā posmā. Bet te ir, nu, divas tādas diezgan būtiskas iebildes arī, ko tiesa skaidri pasaka, sakot, ka, piemēram, sensitīvus datus nevar nodot trešai valstī un nav pietiekama pamatojuma, kāpēc, lai tiktu nodot sensitīvi, tātad tā, tā, delikāti dati no tiem, tā, tie, tie ir iekļaut izņēmā. Un otrs iebildums, jeb izņēmums ir tāds, ka tiesa atzīst un arī paskaidro, kā šī datu apstrādes sistēma darbojas, respektīvi te notiek profilēšana un nav, automātiski visi šie dati tiek apstrādāti ar algoritmu palīdzību, ar predefinētiem, iepriekš definētiem kritērijiem un modeļiem. Un tas ir pieņemami, tāpēc, ka tādā veidā var tikt identificēti tie pasažieri, kas varbūt pat nebija pazīstami kā riskanti, tātad viņi nebūtu būši iekļaut šajos melnajos sarakstos. Mm, un e, par viņiem šādas informācijas nav bijis. Tātad šādā gadījumā PDR datus var izmantot, lai identificētu vēl nezināmus aizdomās turamos, piemēram. Un vienīgais veids, kā to darīt, protams, visu pasažieru vidū ir apstrādāt visu pasažieru datus. Nu, šī iemesla pēc e, šāda veida datu apstrāde pirmajā posmā ir pieļaujama. Un tomēr tiesa atzīstot, ka PDR sistēma ir tāda, kur tiek izmantot iepriekš definēti modeļi un kriteriji, tāpat laikā pieprasa, lai notiktu arī zināmas pārbaudas attiecībā uz šādu veidu profilēšanas metodu, respektīvi trešā valsts nevar um, patvaļīgi profilēt pilnīgi kādā veidā šos cilvēkus, ir jābūt nediskriminācijas principam ievērotam Un turklāt tiesa uzskata, ka ir vajadzīga arī pārbaudas un pārskata sistēma attiecībā ar šiem algoritmiem un metodēm, kas tiek izmantota datu apstrādē, ierosinot, ka nolīgumā pašā jāiekļau kaut kāda veida metodas, kas ļautu ēst kopā ar Kanādu pārliecināties un pārbaudīt, ka šī profilēšana norisinās atbilstīgi. Un lai tam jānotiek pamatojoties uz statistikas datiem, kas iegūti iepriekšējos gados. Un ir jābūt arī diskusijām starp ES un Kanādu par to, kādā veidā šī apstrāde notiek, lai pārliecinātos, ka profilēšana nenotiek diskriminējošā veidā. Tas ir vēl viens tāds jauns aspekts, jo nedomāju, ka šīs profilēšanas un algoritmu jautājums ir parādījies jau precedenta tiesībās, bet tiesa līdz ar to tagad ir devusi zināmas norādes par to, kā tas varētu notikt. Iespējams, tas tāds pieticīgs norādī, norādījums un varbūt vēl sarunās ar Kanādu par to ir iespējams diskutēt, kā to visu panākt. Bet katrā ziņā tiesa uzskata, ka šāda veida profilēšanai jātop pakļautai zināmām pārbaudēm. Un, nu, nākotnē tas varētu būt uh, svarīgs aspekts. Tātad tas ir pirmais posms, tajā brīdī, kad pasažieris ierodas Kanādā. Tātad otrs posms, tajā brīdī, kad pasažieriem tiek ļauts ie, ie, ie, ieceļot valstī. Viņi ir izgājuši cauri robežu kontrolē un ierodas valstī. Un šeit ir divas iespējas vai nu um, lidojumu laikā un sistemātiskas PDR datu pārbaudas gaitā nav atklāti nekādi riski attiecībā ar šo konkrēto pasažieru, un tāpēc viņš drīkst ieceļot valstī. Jeb pastāv arī tāda iespēja, ka PDR sistēmā tiek identificēts pasažieris kā potenciāli riskants, un tad tiek uzdoti viņam ieceļojot jautājumu, to dara Kanādas varas iestādes, bet šai gadījumā, kad Kanādas varas iestādes pēc šādas iztaujāšanas konstatē, ka faktiski riska nav un pasažieris drīkst ieceļot valsts, jebkurā gadījumā šis pasažieris netiek uzskatīts par risku. Uh, Tiesa uzskata, ka šādā brīdī apstākļi mainās, un mēs nonākam nākamajā posmā. Šajā brīdī Kanāda ir likumīgi ļāvusi personai iezaļot valstī un palikt tur uz zināmu laiku. Šai brīdī situācija tā tad mainās, un tās ir ļoti nopietnas pārmaiņas, jo tiesa vairs līdz ar to nepieņem, ka vajadzētu turpināties sistemātiskai pasažieru profilēšanai. Tas vairs nav vajadzīgs, tas jau ir noticis bet tiesa šai gadījumā neprasa, ka dati būtu automātiski šai otrajā posmā jādzēš. Ehm, tiesa piekrīt, ka Kanādas varas iestādes var šos datus saglabāt visu to laika periodu, kuru attiecīgais pasažieris uzturs Kanādā. Bet Kanādas varas iestādes šiem datiem nevar tikt klāt tiešā veidā un tas ir ļoti svarīgs atzinuma elements, ko paudus tiesa, respektīvi, lai Kanādas varas iestādes šiem PDR datiem šajā posmā varētu piekļūt, tām pirmām kārtām jāvēršas ir pie tiesas un jālūdz tiesasim šādu datu piekļuvi e, nodrošināt. Tad iepriekšēji tiesu kontroli, un tas ir ļoti svarīgs drošības elements šajā gadījumā, lai pārliecinātos, ka datiem nepiekļūst bez, ne, be, nepiekļūst bez objektīviem kritērijiem un e, pie konkrētiem apstākļiem. Tātad Lūk, tā, li, te ir līdzīga situācija kā ar datu saglabāšanu Eiropas Savienībā. Šīs abas sistēmas iespējams, piemēram, arī sal, salīdzināt, nu, lūk, šie PDR dati un e, to pieejamību pēc tam, kad e, cilvēks ir ieceļos Kanādā. Tad viņi tiek saglabāti, bet viņiem nevar tikt nodrošināt piekļuvu bez tiesu atļaujas. Tātad tas nav tāds PDR, kā mēs to nu, iedomājamies šobrīd un arī citas Kanādas varas iestādes var piekļūt šiem PDR datiem, ne tikai robežu kontrols iestādes, bet arī šajā gadījumā tām ir nepieciešama tiesu atļauja, tiesu order, tiesas orders. Un tiesa piekrūt, ka trešās valstis var pieprasīt šādu piekļuvi datiem, kas tiek uzgladā, uzglabāti Kanādā šajā brīdī, bet arī šajā gadījumā arī trešai valstī ir jāsaņem eh, orderis atļauja no savām tiesu ostādēm, pirms tās vispār vēršas pie Kanādas varas iestādēm. Tātad arī vēl viena tāda svarīga drošības klauzula. Un kas attiec uz trešām citām valstīm, tad tiesa turklāt paredz, ka vainu ir jābūt um, adekvātam lēmumam. Uh, Tātad, ja runājam par citu trešo valsti nekā Kanāda, vai ir jābūt startautiskajiem nolīgumam ar šo trešo valsti, kas ļautu ES e datus vitai nodot. Tātad, uh, ja šāda atļauja ir, uh, ja šāds starptautisks nolīgums ir, tad tādā gadījumā šie dati var tikt nodoti. Bet citos gadījumos tas nav iespējams, un tas arī ir tāds svarīgs ierobežojums. Tā, <clears throat> tas nu bija otrais posms. Trešais un pēdējais posms, tad, kad pasažieris dodas prom no valsts, ir atstājis Kanādu. Šeit tiesa uzskata, ka situācija atkal ir būtiski mainījusies. Tiesā atzīmē, ka pasažieris ir ticis pārbaudīts, ierodoties Kanādā. Tāpat bija iespēja ar tiesas orderi pārbaudīt viņu tajā laikā, kad viņš atradās Kanādā un nekāds risks nav tiks identificēts, tad, tad kad pasažieris devies projām no Kanādas, tiesa uzskata, ka nepastāv eh, risku, kas attaisnotu PDR datu saglabāšanu. Līdz ar to, pēc tam, kad Kanāda uh, ir atstājusi konkrētā persona, šie dati ir jādzēš. Tā ir liels izmaiņas, līdzinot ar pašreizējo situāciju, kā da, eh, pa visu pasažieru dati tiek saglabāti piecus gadus. Nu, tāda ir principi. Lielākā daļa pasažieru datu viņiem izceļojot ir jādzēš. Tomēr tiesā dzīst, ka atsevišķos izņēmumu gadījumos Kanādas iestādes var saglabāt datus ilgāk, līdz pat pieciem gadiem, ja pamatojoties uz objektīviem kritērijiem, pastāv iemesls domāt, ka joprojām saglabājas risks sabiedriskai kārtībai. Ļoti ierobežots ir šo pamatojumu um, skaits, nu, tas tāda mētiecīga datu saglabāšana, varētu teikt, kas tiek atzīta arī kā pietiekams iemesls Eiropas Savienības ietvaros saglabāt datus. Tiesa atsaucas uz savu iepriekšējo judikatūru šajā jomā. Paskaroties uz šīm trim posmiem, redzam, ka ir liels izmaiņas no pašreizējā PDR modeļa attiecībā uz to, ko tiesa prasa. Un ir ievērojami samazinājies datu uzglabāšanas apjoms, termiņš un iespēja piekļūt šiem datiem. Tas nu būtu tas būtiskākais par pārmaiņām, kuras tiesa prasa. Un tiesa nesaka, ka PDR ir neatbilstoši likumam, bet ir jāveic izmaiņas, lai tā būtu pilnībā atbilstoša. Tiesa uzstāja, ka ir ļoti svarīgi neatkarīgo iestāžu, uzraudzības iestāžu darbība, tā ir jāstiprina. Otrajā un trešajā posmā pasažieri, ja viņu datiem piekļūst uh, iestādes ar tiesas orderi, tad pasažieri vēlāk ir jāinformē, lai viņi varētu vēlāk izvērtēt, vai tas ir noticis uh, atbilstoši likumam. Tas arī izriet no eh, tiesas judikatūras. Un tagad jautājums, ko tas nozīmē saskaņā ar 218. pāntu līgumā. Uh, ja tiesa nāk klajā ar spriedumu, kas ir pretējs, tad eh, līgums nevar stāties spēkā. Līdz ar to šis līgums šajā formā nevar stāties spēkā. Protams, ka šobrīd komisijai, saņemot atjaunotu mandātu no padomes, ir iespējams turpināt sarunas eh, par līguma izmaiņām, lai eh, tā atbilstu hartai, bet tur komisija droši vien varēs sniegt tālāk informāciju. Šobrīd no Eiropas parlamenta puses nav nepieciešams neko darīt vairāk, jo e, skaidrs, ka līgums nevar stāties spēkā. Parlaments var sekot situācijai, protams. Parlaments ir jāinformē visos turpmākos sarunu vešanas posmos. Es ceru, ka esmu izskaidrojis vismaz pašu būtiskākās lietas. Paldies, Mūrkungs. Vispirms došu vārdu referentē, pēc tam koordinātoriem. Sofija, lūdzu. Jā, paldies. Paldies juridiskajiem dienestam par ļoti rūpīgu analīzi. Ļoti interesants šis spriedums. Tas mūsu rokās dod zināmas instrumentus kā risināt šādas situācijas. Man ir daži jautājumi. Uz pirmo jūs jau atbildējāt, es vēlējos zināt, kas jādara tālāk. Es saprotu, ka mums nav vairs jānāk klajā ar savu nostāju. Tas viss ir atkal bumba, tā teikt, ir padoms un komisijas laukuma pusē. Tad lielais jautājums vēl ir šāds. Ko šis nolēmums nozīmē attiecībā uz citiem līgumiem vai Eiropas Savienības tiesībām kā tādām. Paskroties uz kritērijiem, kurus tiesa izmantoja, tad skaidrs, ka vismaz PDR vienošanās ar ASV pat ne tuvu neatbilst šiem kritērijiem. Ar Austrāliju tuvāk, bet pieņemam, ka arī tur ir zināmas atšķirības. Swift vienošanās un nu, vēl dažas citas Eh, bet arī Eiropas Savienības PDR direktīva. Kas ar to notiek? Teiksim tā. Ja mēs secinātu, ka pārējie nolīgumi arī neatbilst tiesas noteiktiem standartiem, kas tad būtu jādara, lai nodrošinātu, ka šie līgumi atbilst? Vai tie automātiski zaudē spēku, ja kādam ir jāceļ prasība tiesā, ja viņus var turpināt izmantot, pat ja mēs konstatējam, ka viņi neatbilst pamatiesību hartai un ka viņiem nav pareizais juridiskais pamats. Jo nevienā no šiem līgumiem nav 16. pāns eh, minēts kā juridiskais pamats vismaz uz šī aspekta balstoties, pārējie līgumi arī neatbilst prasībām. Tiesa sāka, ka masveida datu uzglabāšana, visu pasažieru datu uzglabāšana ir atļauta. Bet vai tiesa uzskata, ka tas ir atļauts tāpēc, ka tā ir daļa no starptautiska līguma, kas nozīmētu, ka tas nebūtu atļauts ja runa būtu par Eiropas Savienības pasažieru datu reģistru, jeb tiesa vienkārši uzskata, ka tas ir atļauts pilnībā, bez ierobežojumiem. Nu, Tādā teorētiska spriešana, jo man izbrīna 87. pāns kā juridiskais pamats. Paskaroties PDR datu vēsturi, tur sākumā nebija nekā kopīga ar sadarbību policijas jomā. Uh, Bet eh, pāns runā par šo sadarbību Eiropas Savienības ietvaros. Es neesmu juristi, bet es nesaprotu, kā to var izmantot kā pamatojumu pol eh, policijas eh, sadarbībai ar trešām valstīm. Nu, tā tāda teorētisks, protams, spriedelēšana, bet nu, tāda ir mani jautājuma. EPP vārda Aksels Foss. Paldies, priekšsēdētāji! Arī es vēlētos pateikties juridiskajam dienestam par veikto analīzi. Kopumā mani apmierina jau tas, ka tiek pateikts, ka PDR iespējas var izmantot. Es nebūtu nekad iedomājies par septīto pāntu kā tādu Es nezinu, vai mēs būtu līdz tam iedomājušies. 87. pāntu jau Sofija tikko pieminēja. Arī tas man likās pārsteidzoši. Būtu priecīgs dzirdēt, cik lielā mērā to juridiski var pamatot, kā juridisko pamatu šajā gadījumā. Tas būtu par 87. pāntu. pamatā ir labi zināt, ka PDR vienošanās pēc būtības atbilst pamatiesību hartai par datu uzglabāšanu, to ir iespējams veikt zināmā mērā ierobežoti. Un arī šis eh, ierobežojums laikā, pirms ierašanās, uzturēšanās brīdī, pēc došanās projām, šis sadalījums uh, Nu, tur arī varbūt varam padomāt, kā to labāk organizēt, sadalīt, kas attiecas uz sensitīviem datiem. Tad jājautā, vai vispār šie sensitīvie dati tad ir vajadzīgi. Mani zināmā mērā izbrīnīja šajā spriedumā, ka tur attiecībā uz 19 datu kategorijām, kas tur tiek ievāks, tur gan par ēšanas paradumiem nekas nav minēts. Tas man bija pārsteigums, ka arī kaut ko tādu var ievākt kā datus. Jautājums ir, protams, nu, kā mēs līdz šim esam minējuši, vai PDR vienošanās vispār ir slēdzamas, tas ir labi, ka zinām, ka tad var. Uh, un ka Eiropas datu aizsardzības līmenis tiešā veidā var tikt īstenots attiecībās ar trešajām valstīm, un ka tas ir iespējams starptautisko normu ietvaros, ka aizsardzības līmenim ir jābūt tikpat augstam, cik e, Eiropas Savienības tiesību normās tas ir prasīts. Kaut arī tas bija pār, pārsteigums zināmā mērā man, es domāju, ka mums vajag rīkoties ātri Tas, ko es tiesas puses tiek e, paziņots kā neatbilstoši, mums ir jāpārstrādā, lai tas būtu atbilstoši un būtu pārliecība, ka viss ir sakārtots. tikai jau pieminēts, ka e, ASV un Austrālijas vienošanās arī mūsu iekšējais Eiropas Savienības PDR arī būtu e, jāpārskata. Es ceru un vēlētos, ka mēs to darītu tagad ātri, neatliekot uz vēlāku laiku, pēc iespējas ātrāk pielāgojot šīs normas tam, kā Eiropas Savienības tiesa to ir noteikusi, kā būtu pareizi. Un tur vienīgie izrietošie jautājumi jau tika uzdoti, Es domāju, ka mēs vienkārši esam spēruši soli uz priekšu un tālāk varam skatīties, ko darīt ar nākamajiem līgumiem, kas būtu slēdzami. Paldies, Birgit Zipeli! Paldies, Klod! Vispirms paldies juridiskajam dienestam par ļoti skaidro un saprotamo skaidrojumu saistībā ar tiesas spriedumu. Daudziem šeit eh, savulaik ir bijusi prasība pēc līdzīgas nostājas, bet es neteiktu, ka es būtu laimīgs šobrīd par šādu spriedumu. Tās apstiprina mūsu aizdomas, bet es būtu vairāk priecājusies, ja daudzi kritiskie punkti jau agrāk būtu ņemti vērā un mūsu priekšā būtu savādāks teksts. Tas būtu arī saistībā ar šo labāku likumdošanas praksi bijis jāizdara jau ātrāk. Tas, ka datu aizsardzību var tiešā veidā īstenot, es to uh, Eh, uzskatu par pašu par sevi saprotam. Ja vienā kontinentā ir prasība, ka eh, ir vajadzīgas drošības jostas automašīnām un otrā nē, tad es uzskatu, ka tad, kad automašīnas tiek piegādātas mūsu eh, kontinentā, tomēr ir ar drošības jostām. Ja es tehniskajā ziņā varu izvirzīt šādas prasības, kāpēc tas nebūtu iespējams datu aizsardzības jomā, to es uzskatu par pašu par sevi saprotamu. Manai arī interesētu kāda cita lieta. Manuprāt, šeit ir tāds tiesiskā regulējuma caurums. Vienošanās ar Kanādu ir jāpārstrādā, bet tikai jau arī norādīts, ka ir diezgan līdzīgi citi nolīgumi dažviet pat sliktāki. Vai nebūtu pats par sevi saprotams, ka arī tie ir tiešā veidā jāgroza, tā vietā, lai gaidītu konkrētu prasības celšanu tiesā? starptautiskas vienošanās un mūsu pašu direktīva. Es domāju, ka Eiropas Savienības PDR arī ir jāpārbauda uz atbilstību pirms tā tiek pilnībā īstenota. Man gan ir jautājums vēl arī juridiskajam dienestam. Šis sadalījums eh, pa dažādām eh, fāzēm, tas bija ļoti noderīgi, bet jautājums. Ja es savācu visus datus, nododu trešai valstī, Ieceļojot tiek konstatēts, ka nekas nav atrodams. Arī uzturēšanās laikā nekas nav klātnācis. Es lidoju atpakaļ, un tad tiek pateikts, ka nav konstatēta riska faktori. Līdz ar to dati būtu jādzēš. Un tagad pats interesantākais. Vai jādzēš dati ir tikai Kanādai, jeb arī nosūtītājam mūsu pusē? Vai arī mums ir jādzēr šie dati? Jeb šie dati no izceļošanas uh, lidostas ir saglabājami arī turpmāk. Paldies, Birgit. Helga Stevens. Thank you, Chair. Paldies. Izteikšos ļoti īsi. Mēs vienmēr esam atbalstījuši Eiropas Savienības un Kanādas eh, pasažieru datu reģistra nolīgumu. nepieciešamos pasākums, lai apkarotu organizēto noziedzību un terorismu un lai uzlabotu pasažieru drošību. Mēs ceram, ka tagad sekos jauns pārskatīts līgums, lai mēs varētu turpināt šo ļoti svarīgo darbu. Uh, turpināt mūsu sadarbību starp Kanādu un Eiropas Savienību. Paldies! Goe Marija Kristīna. Nē, ne, viņa neizteiksies. Sofija vēlreiz. Jans zaļo vārdā, Jans Albrechts. Paldies! Paldies par skaidrojumiem no juridiskā dienas. Tas, manuprāt, ir ļoti svarīgi. Simtprocentīgi piekrītu EPP un EKR kolēģiem, ka mums pēc iespējas ātrāk ir jāsakārto Eiropas Savienības e, likumdošana un nolīgumi atbilstoši šim spriedumam. Tas būtu vissvarīgākais. Laikā, kad dalību valstis sāk ignorēt Eiropas Savienības uh, Eh, tiesas lēmumu, mums ir jāsūta skaidrs signāls, ka mēs pilnībā tos pieņemam un apņemamies pilnībā pakārtot visu šiem spriedumiem. Šajā gadījumā Eiropas Savienības tiesa ir nākus klajā ar atzinumu par e Eiropas Savienības un Kanādas vienošanos par pasažieru datu reģistru saistībā ar 8. un 7. pāntu hartā un 16. pāntu um, līgumā mēs redzam, kā tiek interpretēts līgums, un to mēs varam izmantot, salīdzinot visu savu likumdošanu un slēdzamos līgumus, lai redzētu, vai ir atbilstība nodrošināta vai nē. Es koncentrētos šobrīd tikai uz vienu lietu. Juridiskais dienas pietiekami skaidri to pauda, un es nedomāju, ka ir iespējams šo spriedumu vēl atšķirīgi interpretēt, ka Eiropas Savienības tiesa ir teikusi, ka tālāka datu, personas datu saglabāšana personai, kas netiek uzskatīta par risku, eh, riskantu, nevar tikt pamatota, kā ja cilvēks ir beidzis savu ceļojumu. Un ja mēs noliekam šo prasību blakus ne tikai šim līgumam, bet arī citiem, bet arī blakus direktīvai par Eiropas Savienības PDR sistēmu un regulai par ieceļošanas izceļošanas sistēmu. Es neatceros, bija regula vai direktīva. Bet arī tur, visos šajos pasākumos, visos PDR līgumos, ieceļošanas, izceļošanas sistēmā visur ir uzglabāšanas periods visiem ceļotāju datiem 4-5 gadu garumā. Netiek nodalīts, vai persona ir aizdomīga, vai tur ir konstatēts risks vai nē. Līdz ar to uzskatu, ka mums ir jāgroza visas šīs normas visos tiesību aktos, it īpaši tajos, par kuriem vēl nav bijis gala balsojums, kā ieceļošanas izceļošanas sistēma. Neuzskatu, ka parlaments var balsot par direktīvu regulu, kas un nu tā bija, par iecelšanas izceļošanas sistēmu, kas paredz absolūti nelegālu normu, kā datu uzglabāšana pēc ceļojuma beigām, ja nav bijušas nekādas aizdomas vai risks konstatēts. It īpaši tādēļ, ka mēs nevaram prasīt no Kanādas būt ierobežotākiem Eiropas eh, pasažieru datu apstrādē nekā nekā mēs paši prasam no sevis. Tas būtu absolūti patvaļīgi, un es domāju, ka tiesa to vēlreiz tāpat arī skatītu, ja tas vēlreiz būtu jāskata. Skaidrs, ka ja cilvēku ceļojums ir noslēdzies, nav nekādas nepieciešamības Eh, uzglabāt šos datus arī turpmāk, ja nav konstatēts nekāds risks. Paldies, Jan. Pirms es dodu vārdu vēl Sofijai. Vai es drīkst uzdot vienu jautājumu? Tātad vēlējos no juridiskā dienesta dzirdēt, vai viņu prāt ir pietiekami viegli izdarīt to, vai tas būtu pat iesakāms, kā parlaments balso par iecelšanas izceļošanas sistēmu, zinot, eh, kāds ir Eiropas Savienības tiesas eh, viedoklis par šo punktu. Un nu, tad Mūra kungam būs interesanti atbildēt šo procesuālo neiespējamo jautājumu. Lenārs kungs. Sorry, just, just one... Es atvainojos. Jautājums par tā visa sekām un ietekmi. Mm, jā, mums ir jāsāk vēst sarunas atkal ar Kanādu, ar ASV. Kas tad notiks? Eh, man tas nešķiet pārāk vienkārši, ka mēs varēsim tā ātri atkal visu pārunāt par šo līgumu ar Trumpa administrāciju. Kas tad notiks? ja galu galā mēs negūsim panākumus no jauna vedot sarunas par šiem līgumiem um, eh, ASV, Kanāda, Austrālija, Es, protams, saprotu arī spriedumu, bet kādas būs tiesības, kāda būs iespēja šos datus pārnest, nosūtīt tālāk, ja, piemēram, iestādes varēs tos izmantot, uh, bet, uh, ja, piemēram, jūs arī neparakstīsiet piekrišanu, ka jūs esat uh, ar mieru, ka jūs datus izmantos, vai tad jūs nevarēsiet kaut kur doties, jūs nevarēsiet ceļot, ja, piemēram, attiecīgajā, datē, attiecīgajā valstī arī nav tikpat augsta data aizsardzība kā Eiropā. Paldies, kolēģi! Jā, ko Sofija ļoti ātri. Paldies! tas nav par pašu uh, nolīgumu. Mēs esam informēti, ka dati visu laiku tiek transfer, um, transferēti, pārnesti. Uh, arī kopš tā brīža, kad uh, izgāzās iepriekšējais nolīgums, es nezinu, šī divpusēja nolīguma vai kaut kas cits. Tie nav spēkā, bet tie pat ir vēl, mm, tie, tie vēl mazāk. Uh, um, sasaucas ar uh, pamatiesību hartu nekā eh, tas, kas ir noteikts Eiropas tiesas spriedumā. Kas tad, kā tad šie dati tiek sūtīti? Viņi vienmēr atradīs kādu mm, kādu iemeslu cēloni, lai šos datus eh, sūtītu, bet kas tad notiek, ņemot vērā arī šos nacionālos nolīgumus starp dalību valstīm? Paldies, paldies Sofija, Mūrkungs. Mums ir laiks. Ar tulku ļauju laipnu atļauju mums ir laiks līdz uh, desmit pāri pieciem. Ahead, but, uh, bet lūdzu, esiet patiešām lakoniski. Nerunāt ilgāk par 10-11 minūtēm. Yeah, Paldies! Es centīšos atbildēt lakoniski, un ja kaut ko palarīšu garām, lūdzu norādiet uz to, vai tad pārējie uh, līgumi vairs nebūs spēkā automātiski, ņemot vērā nolīgumu. Vai par nolīgumiem, kas vēl nav noslēgti, Meksika, par to mēs vedam sarunas, tas būs vienkārši nolīgums, jo, protams, tur jāņem vērā spriedums un uh, šos nolīgumus uh, nevarēs noslēgt, ņemot vērā visu judikatūru. Jā, tas skars mūsu valstis. Tas neatiec tikai uz Kanādu. Šis spriedums neatiec tikai uz Kanādu vai PDR uh, tādā abstraktā veidā. Nolīgums nav vēl pieņemts, bet Jāsaka, ka attiecībā uz tiem līgumiem, kas jau ir spēkā, tas būs visai sarežģīti. To ir atzinusi arī pati tiesa. Tiesa arī um, ļoti laipni atbildēja uz parlamenta jautājumiem, jo uh, institūcijas un dalību valstis uh, vispār apšaubīja parlamenta jautājumu pamatojamību. Uh, un arī juridisko bāzi, bet mēs, protams, par katru cenu gribam izvairīties no sarežģījumiem. Tad, kad starptautisks nolīgums stājas spēkā, protams, ir jāievēro starptautiskās tiesības, arī ja tas ir nolīgums starp kādreiz dalībvalstu un trešajām valstīm. Tas ir sarežģīti, jo tad, kad esam nonākuši līdz šim brīdim, ir grūti jau kaut ko atsaukt. Eiropas Savienība to var mainīt tikai saskaņā ar starptautiskajām tiesībām. Protams, ņemot vērā arī to, kas ir atrunāts nolīgumā, tur var būt arī dažādas klauzulas, kas paredz iespējamu līgumu pārtraukšanu vai uh, atcelšanu. Tad, kad notiek nolīguma pārskatīšana, arī tas uh, paredz tādu iespēju. Protams, mēs varēsim turpināt sarunas un komisijai ir jālēmī, kā vislabāk parlamentu par notiekošo informēt. Jāsaka, ka, protams, eh, arī ne tikai nolīgumā ar Kanādu, arī citiem nolīgumiem var būt līdzīgas sekas, bet ir jāsaprot, kā rīkoties katrā individuālā gadījumā. Un jautājums par to, vai visus datus varēs sūtīt, ņemot vērā to, ka nolīgums ir startautisks, tas ir pareizi tikai daļēji, bet tiesa savā spriedumā eh, min arī 47. Eh, gada Čikāgas konvencija, kas attiecas uz civilo aviāciju, un visas dalībvalstis to ir eh, pārņēmušas Un tieši ņemot vērā šo kā juridisko pamatu ir arī noteikts, ka dati var tikt sūtīti. Mums ir jāsaprot, vai arī tas ļaus trešajām valstīm ieviest šādu sistēmu un kā tas uh, sasauksies ar ES uh, likumdošanu, jo uz to īsti neatiec uh, starptautiskā likumdošana. Bet jā, nu, attiecībā um, uz, uz ārējām robežām, situācija pie ārējām robežām, tad tiek. Uh, ņemta vērā Čikāgas konvencija, tas, eh, deka vai tas attieksies arī uz iekšējiem ES lidojumiem, uz to vairs neatiec starptautiskās konvencijas. Spriedumā par to īsti nav runas, bet, protams, šis jautājums ir tā rūpīgi jāpapēta. Runājot par juridisko pamatu sadarbības starp policijas spēkiem. Mums jau uzdeva rakstisku jautājumu par to, un tiesa arī vaicāja, kā tad ir iespējams, eh, vai 87. pants attiecas pilnīgi uz visām iesaistītajām pusēm, interpretācijas atšķiras. Un eh, tiesa neuzskata, ka savā atzinumā tai vajadzētu atbildēt uz šo jautājumu. Kā mēs to traktējam parlamenta juridiskajā dienestā, es varu tikai to jums pastāstīt. Tas attiecas uz policijas sadarbību un atbilstošo ārējo dimensiju. Ja, protams, policijai ir jāsadarbojas ar trešām valstīm un dati ir jāpāraida, tad tas arī notiek bet tas jau nenozīmē, ka automātiski tagad uh, Eiropas policisti sūtīs uh, datus Kanādas policistiem. Nē, tā ir tāda, tas ir uzņēmums, kāda komercvienība, kas šos datus pārraida. Protams, uh, uh Eiropa ir jābūt Eiropas līkumdošana, Kanādā savējā, un tas uh, visā visumā uh, um, ir iekļauts vispārējā policijas sadarbības aptvērumā, bet tas ir visai interesants jautājums, ko papētīt tuvāk. Un citi jautājumi, kas izskanēja. Protams, mums ir arī jāiepazīst ar citiem nolīgumiem, jāskatās, kas teikts tajos. Uh, yes, there was a question about uh, how um, the sender of the data, uh, whether they're obliged to tika arī vaicāts, vai datu uh, sūtītājiem ir uh, jāuzņemas saistības šos datus uh, dzēst. Tās ir avio kompānijas, kas to dara, un nākotnē mēs varētu runāt par 95. direktīvas izmantošanu, un arī, ka komerc nolūkiem šis datus var paturēt, cik ilgi nepieciešams, bet, nu, principā tie ir jāatdzēš pēc kāda laika. Datus gan nevajadzētu šausmīgi ilgi saglabāt. Attiecībā uz PDR nav noteikts datu uzglabēšanas uh, ilgums principā. Dati tiek nekavējoties pārraidīti un tad um, tos saņem iestādes un izmanto. Kas notiek, ja no, nepastāv vairs nekādi riski un kas tad jādara datiem tādā gadījumā, runājot arī par ieceļošanas, izceļošanas sistēmu, es neatbildēšu detalizēti, bet varētu atbildēt par galvenajiem principiem. Īstenībā jautājums būtu jātraktē tā, ka nevis mēs domājām par to, ka vairs nav, nepastāv risks, bet uh, jādomā arī par uh, kaitējumu, ko var uh, nodarīt datiem. Tātad, ja datus joprojām vēlas izmantot, tad tas ir jāpamato sakot, ka tas varētu nu, darīt draudus sabiedrības drošībai, bet kaut kādam riskam ir jābūt. Ja jūs secināt, ka nav nekāda riska, uh, tad jūs vairs nevarat attaisnot datu ilgāku paturēšanu, uzglabāšanu. Ja jūs konstatējat, ka risks vairs nepastāv, tad jūs vairāk datu uzglabāšanu nevarat pamatot. Šāds princips ir jāizmanto, bet, protams, katrs gadījums ir jāaplūko individuāli, kādu mērķu labā šie dati tiek glabāti. Bet atzinumā skaidri un gaiši arī tas parādās, ka um, ir jābalstās pirmām kārtām uz risku izvērtējumu pierādījumiem, ir, ir jābūt apkopotiem ņemot vērā objektīvas kritērijas, nevis vienkārši aizdomas. tika uzdots ļoti labs jautājums, ja um, atkārtot vedot sarunas netiks gūti panākumi. Tas ir ļoti būtisks jautājums, un tas pierāda, ka bez abu pušu vienošanās nekas nevar notikt. Protams, starptautiskā līmenī mēs varēsim gūt panākumus, ja arī trešā valsts piekritīs mūsu prasībām un arī ņems vērā visas, visu to, kas ir iekļauts tiesas spriedumā, bet, protams, bez viņu piekrišanas nekas nevar uh, notikt. Ja e, sārunas nenoslēgsies, nevainagosies panākumiem, tad šīs nolīgums nekad nevar stāties spēkā. Tas pats attiecas arī uz e, nolīgumu ar ASV, bet datu pārraide nevar notikt bez attiecīgas juridiskās bāzes. Ja nebūs startautiskā nolīguma, tad būs jāatrod varbūt kāds cits juridiskais pamats, jādomā par alternatīvām. Uh, bet, eh, protams, jāpiekrīt abām pusēm, ja alternatīvu nav, tad ir jādomā par eh, citām sistēmām un struktūrām. Kanādā pēdējo trīs gadu laikā ir pieņemts kaut kas līdzīgs ETIAS sistēmai kāda ir spēkā uh, ASV. Ja jūs vēlaties doties uz Kanādu, jums arī ir jāaizpild īpašas veidlapas jau pirms tam. Kas notiek, ja, piemēram, uh, pasažieris pats ir ar mieru šos datus sniegt vai nepieciešams vispār kaut ko ievietot PDR? Es varētu uz to atbildēt rakstiskā veidā, šķiet, ka arī tiesa par to tagad lauza galvu. Nu, teorētiski tas ir iespējams bet mums nav nekādu citu vadlīniju šajā jomā. Um, ir jāņem vērā tiesas atzinums, un um, jā, tāda iespēja teoretiski pastāv. Es ceru, ka atbildēju uz vairumu jautājumu, uz visiem jautājumiem. Labi. Ja neesmu uz kādu atbildējis, tad pasakiet. Es tagad skatos uz kolēģiem, saka priekšsēdētājs. Mēs, jā, patiešām esam jau arī uh, diezgan uh, pārbaudījuši šodien tulku pacietību. Gribēju jums pateikties uh, par jūsu lakonismu, gribēju pateikties arī mūsu kolēģiem, referentam, visiem, kas uh, ir speciālisti šajā jomā. Es gribēju tikai nedaudz papildināt, paturpināt Māra kunga teikto. Ja uh, sarunas, eh, otraizējās sarunas nevainagosies pienāku, panākumiem. Eh, Sofija, kas tad tālāk notiks? Jūs arī uzdevāt šo jautājumu. Mums, protams, ir par to jādiskutē, vēl jāapspriežas ar sekretariātu, lai varētu arī atrast atbildes uz visiem šiem jautājumiem. Es gribēju pavaicāt. Pirms mēs, sāk, pirms mēs varam konstatēt, vai sarunas vainagosies panākumiem vai nē, varbūt, ka ir iespējams jau gūt kaut kādu ieskatu, kādu mandātu vēlas izveidot komisija un padomu jūs, Albrihta kungs un citi arī minējāt uh, citus instrumentus, kas ir mūsu rīcībā PDR. Uh, kā tad tas sasaucas ar ES jau spēkā esošajiem nolīgumiem ar trešajām valstīm. Kolēģi, oktobrī mēs varētu atkal uzaicināt padomi, komisiju, prezidentūru, igauņi patiešām pie tā strādā ļoti apņēmīgi. Ja mēs varētu oktobrī jau saņemt kādas atbildes, ļoti labi, Ja mēs nesaņemsim apmierinošas atbildes, kāds izskatīsies šis mandāts, mēs vienmēr arī varam izmantot tādu papildu trumpu kā rezolūciju. To es lieku priekšā no savas puses, un mēs varētu vienkārši gatavoties šādai sēdēji, lai Jānis ar pārējiem kolēģiem arī varētu dzirdēt sevi interesējošās atbildes. Tad mēs būtu labāk jau sagatavoti un informēti. tā ir alternatīva, vēl viens plāns, ko izmantot, vai jums šķiet, ka tas uh, būs noderīgi, Sofija, priekšsēdētāja? Es uh, gribētu sazināties ar ēnu referentiem, arī pa e-mailu un varbūt sastādīt jautājumu sarakstu, visus tos jautājumus, kas mums ir radušies, nosūtīt tos rakstiskā veidā komisijā. Un tad mēs varētu arī saprast, vai pēc šādas sēdes būs nepieciešams strādāt pie rezolūcijas vai nē. Atbilde pirms visi tagad skrien prom, mēs vienkārši paturam kaut kur prātā šādu rezolūcijas iespēju un tiksimies arī ar prezidentūru, uzzināsim, ko tad viņi ir nolēmuši darīt, kāds varētu izskatīties šis jaunais mandāts. Jan, lūdzu. Jā, esmu ar mieru, bet gribēju pateikt, eh, ka ir paredzēta arī balsošana par ieceļošanas izceļošanas sistēmu. Bet eh, mēs varētu, tātad mūsu komiteja varētu informēt eh, parlamentu priekšsēdētāju par to, lai arī ģenerālsekretāri, grupu ģenerālsekretāri varētu apspriesties. Jan, jā, jums pilnīga taisnība. Mēs plānojam darbu tagad uh, oktobra mēnesim. Jā. Ne jau novembrī jūs varbūt man mājām sapratāt, bet man patiešām ir jāapspriež ar sekretariātu. Es nezinu, mums ir jāpacenšas šo sēdi uh, sarīkot vēl pirms balsojuma. Mēs negribam, protams, arī ietekmēt balsojuma rezultātu. Es ļoti labi saprotu jūsu vēlams. Jā, mēs gribētu sēdi organizēt pirms tam. Tas ir vienīgais risinājums. Jā, protams, mēs varam strādāt ātri, bet arī tādēļ ēnu referentiem ir jātieks, jāstrādā ātri un jāformulē jautājuma. Es saprotu, par ko jūs tagad domājat. Jā, tāda. Uh, visai liela neskaidrība valda. Es redzu, ka ir arī kolēģi zālē, kas samnāja ar galvu. Bet, nu, ja mēs jau iepriekš visu, ko darīt, zinām, tad mums jau būtu rezolūcija gatava. Jūs saprotat, ko es mēģinu pateikt, vaicā priekšsēdētājs? Ja jums ir kāda lab, labāka priekšlikuma par manējo, tad eh, lūdzu, dariet man zinām. Albrehtu kungs, es atvainojos. Mēs jau te nemēģinām pieņemt politiskas rezolūcijas. Mums patiešām ir jāievaro likumi, jā, jāpilda savi pienākumi. Un ēnu referentu sēde pirms balsojuma plenāra sēdē, nu vai ar to būs gana politiskajām grupām, taču arī jāvienojas par uh, vienošanos pirmajā lasījumā par trilogu. Tas ir pietiekam apjomīgs jautājums. Es negribu, lai tikai nedēļa pirms balsojuma mēs pateikt, vai, vai, nu jau ir par vēlu un tagad uh, sāksim no jauna. Uh, vēst sarunas ar padomi. Jā, Sofijai tagad uh, ir jādodas prom. Tas nozīmē, ka viņai pat tiešām nav laika palikt vairāk. Jā, Mums šis jautājums ir patiešām rūpīgāk jāizskat. Jūs teicāt, ka pirms tas viss nebūs atrisināts, mēs nevaram balsot plenārsēdē. Es uzskatu, ka ir jādiskutē, ir jādiskutē par turpmāko rīcību. Principā esam izvēlējušies pareizo pieeju. Mums ir jāpanāk, lai padome, komisija, prezidentūra arī mūs informē par saviem plāniem. Un Mums arī ir jāsaprot, kādi būs pareizākie spēramie soļi. Bet jārīkojas ātri, bez kavēšanās. Ja es saku ātri, tas nozīmē varbūt nākamās nedēļas sākumā. Es gribu, lai pie mums ierastos komisijas padomes prezidentūras pārstāvi oktobrī un arī, lai mēs vēl vienotos par um, ieceļošanas, izceļošanas sistēmu. Ja? Lūdzu, mani nepārprotiet. Rezolūcija varētu būt tāds kā politisks ierocis, ja nesaņemsim atbildes uz saviem jautājumiem. Uh, Nu, tas ir normāli, un mēs te runājam par tādu juridisku situāciju, nevis politiku. Jā, lūdzu, mani nepārprotiet. Jā, mūsu ekspertiem un uh, deputātiem ir vēl kādi labāki ieteikumi. Noteikti informējiet man par to. Liels paldies! Nākamā sēde ir 25. septembrī. Liels paldies kolēģiem, deputātiem, darbiniekiem par uzmanību. Esam sēdi beiguši.